Dear colleagues, ladies and gentlemen. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim sesiju pēc minūtes. Lūdzu, ieņemiet jūsu vietas. Ogłaszam wznowienie posiedzenia.